Okay, now we have to, yeah. Okay, colleagues, if we can take... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim šo īpašo sanāksmi, kas ir viedokļa apmaiņa ar jauniešiem no Eiropas jaunatnes dienām AI par Eiropas Sanības ārējo darbību migrācijas plūsmu risināšanā. Šis ir viens no galvenajiem aktuālākajiem jautājumiem, ar ko Eiropas Savienība un Eiropa šodien saskars. Tāds kur ir dažādas politiskas grūtības, gan izaicinājumi, gan arī labas lietas. Mums ir valsts, kas eh, ar prieku uzņem bēgļus un smagi strādā, lai integrētu cilvēks, kas bēg no konfliktiem, no kara. Taču mēs zinām, ka ir arī daudz grūtības. Ļoti priecājos sveikt mūsu vidū mūsu viesus. Šīs pasākums notika 21. un 20. Jā, datumā ja, maijā Strasbūrā, kur sanāca kopā jaunieši, lai diskutētu par dažādām idejām. Apmaiņas tām notika desmit dažādas uh, komitejas, un visi parlamentārieši ir saņēmuši arī informāciju par š, eh, šī no, nu, pasākuma pasākumu. Šodien mums būs trīs runātāji no AI pasākuma, kuri pastāstīs par savām idejām, un tad jūs varēsiet paust savus komentārus jautājumus. Tātad būs ļoti izsakaties īsi, īpaši parlamentārieši, tātad runātāji izteiksies, paudīs jums trīs idejas un grib dzirdēt jūsu reakciju uz šīm trim idejām. Un katram runātājam paredzēts maksimums divas minūtes. Ceru, ka šodien dzirdētās idejas no mūsu viesiem varēs kalpot par pamatu mūsu nākot šajā debatēm, kas ir kopīgs uh, mūsu komiteju ziņojums par migrāciju. Mums ir trīs runātāji - Linda Slabakova, kas ir Briseles uh, eh, startautisko attiecību studente. Viņa specializējas Eiropas miera uh, studijās, un viņas galvenais eh, pētījuma mērķis ir radikalizācija un politiskais ekstrēmisms. Tiešām ļoti aktuāls jautājums saistībā ar Eiropas eh, kaimiņa attiecību politiku. Viņa ir strādājusi Čehijas vēstniecībā, kā arī Eiropas politikas studiju, Eiropas politikas pētniecības centrā. Tad mūsu vidū ir arī Andreja Gavrila. Viņa ir no Vēlsas un saņēmusi stipendiju no Dermans Universitātes. Viņa ir strādājusi Eiropas cilvēktiesību tiesā, kā arī strādājusi ar globāliem cilvēktiesību jautājumiem, galvenokārt uh, cilvēku kontrabandu, piekļuvu tiesiskumu un tā tālāk sveicam jūs. Un tad mums ir Matejus uh, Fandendrjus, Šika kungs, kas ir uh, emigrējis ar savu ģimeni no Polijas uz Vācijas, tātad jums būs tieša pieredze par migrāciju. Viņš ir strādājis Vācijas migrācijas uh, birojā, kā arī Eiropas um, arotbiedrību konfederācijā, izstrādājot uh, migrācijas politikas. Bez liekas kavēšanās ļūkšu prezentēt Matēsam pirmo ideju, tad Andreju otro, un tad uh, lūkšu kolēģis īsi reaģēt. Matēvs, paldies par doto vārdu. Mans priekšlikums ļaut visām diplomātiskajām pārstāvniecībām Eiropas Savienības dalību valstīs saņemt patvērumu meklētāju pieteikumu balstoties uz militāriem argumentiem tādējādi varētu nodrošināt patvērumu tiešā veidā tiem bēgļiem, kas meklē šādu patvērumu, īpaši saistīts tas ir ar Sīrijas gadījumu. Šeit informācija un darbs varētu tikt sadalīts starp visām dalībvalstīm, lai tikai viena pārstāvniecība nodarbotos ar šo jautājumu. Manuprāt, tās būtu lieliskas uh, izmaiņas, jo tas nodrošinātu patvērumu, patvērumu meklētājiem jau no paša sākuma. Uh, Un šeit arī patvērumu meklētāji saņemtu visu nepieciešamo informāciju. Tas arī novērstu to, ka cilvēki tik bīstamā veidā ceļotu pa vidusjūru un citiem ceļiem. Viņi varētu iesniegt šos uh, patvērumu meklēšanas pieprasījums šajā aģentūrā pašiem neceļojot, un, kā es dzirdēju, cilvēki būtu izvairījušies, ja zinātu, ka saņemt pēc tam noraidījumu. Es domāju, ka tad mēs varētu izmainīt situāciju, kad arvien vairāk cilvēku mirst, veicot šos bīstamos ceļus uh, pāri jūrai. Eiropas diplomātiskai misijām šādā veidā būtu iespēja nodrošināt humanitāro palīdzību tiem cilvēkiem, kuri nespēja šobrīd attiecīgi iesniegt savus dokumentus. Tas arī samazinā to cilvēku skaitu, kas cieš no cilvēku kontrabandistu darba. Šis nav jauns veids patvērumu meklēšanas uh, procesā, bet uh, ir laba pieredze no Latīņa Amerikas. Lieliski, saka priekšēdētāji, jūs izteicāties tieši divas minūšu laikā. Ceru, ka kolēģi izteiksies tikpat uh, disciplinēt. Nākamā runātāja Mihēla Andreja kolēģi, jūs eh, dzirdējāt šo priekšlikumu, tagad varat reaģēt. Lūdzu, Andreja. Eh, mans priekšlikums šodien ir Eiropas Savienībai izveidot drošas eh, zonas un darbojošās pilsētas konfliktā esošajās vietās, nevis bēgļu nometnēs. Tas nozīmē to, ka bēgļu nometnes būtu jāpārvērš par drošām pilsētām ar mūsu atbalstu, ar Eiropiešu atbalstu. Šādas drošas pilsētas varētu piedalīties dažādās sadarbības iespējās ar citām Eiropas uh, pilsētās. Šādas drošu zonu izveidošana konfliktu valstīs var tikt uh, īstenot, ja tiek nodrošināta militārā drošība, kuru nodrošina visu Eiropas Savienības dalībvalstu atbalsts. Ņujorkas samita deklarāciju parakstīja 193 valstis, un tas ir labs piemērs pūliņiem atgūt mieru un stabilitāti. Otkārt, jā, izstrādā patiesas atbalsta rīcības. Ir jāizmanto Eiropas fondi, lai palīdzētu izveidot izglītības un infrastruktūru šajās pilsētās, lai dot iespēju cilvēkiem pašiem sevi nodrošināt. Tā vietā, lai nodrošinātu viņiem eh, veselu māju, ir jānodrošina būvniecības materiāli, lai uzcelt šo māju. Šādiem cilvēkiem būtu iespēja piekļūt izglītībai, veselības eh, pakalpojumiem, būtu iespēja sevi attīstīt, kļūt ekonomiski dzīvot spējīgiem tiesiskumā telpā bez jebkādām politiskās iejaukšanām. Tas nodrošinātu to, ka cilvēki varētu nodarboties ar uzņēmējdarbību vai varētu paši sevi apgādāt ar uzturu, jo saņem to aprīkojumu, kā apstrādāt zemi. Paldies! Tātad divas idejas tika paustas. Šovak pēc tam attīstības komitejā mēs runāsim arī par uh, Sīrijas gadījumu un humanitārās palīdzības nodrošināšanu. Mēs dzirdēsim eh, par šiem jautājumiem, bet jūsu ideja par drošajām pilsētām un arī labāk sadarbības starp dalībvalstīm, starp par migrāciju. Šos jautājumus mēs dzirdējam, tātad mums ir divas idejas, un tagad uh, varēs izteiksies uh, politiķi par katru no šīm idejām. Došu vārdu pirmam runātājam. Ku, uh, Desarnes kundze, paldies. Pavisam ātri es pilnībā piekrītu pirmajā idejā, kas tika piedāvāta. Protams, ka Eiropas Savienībai būtu jāatver uh, tajās valstīs, eh, kur ir Sīrijas bēgļi, šādi te patvērumu pieprasītāji biroji Jordānijā, Turcijā un Libānā, Un tas ir seriāli, ka vienīgais veids, kā pieprasīt patvērumi, ir maksāt uh, kontrabandistiem un uh, ierasties Eiropā ļoti nedrošā un nelegālā veidā. Mēs to būtu varējuši visu norganizēt ar šiem birojiem uz vietas. Pilnībā piekrītu šim piedāvājumam. Es atgādinu arī, ka kanādieši to jau ir izdarījuši, un tā viņi ir uzņēmuši tūkstošiem cilvēku pie sevis. Tātad viņi skata šos patvērumu pieprasījumus Sīrijas kaimiņu valstīs. Paldies par šo priekšlikumu. Turkey. Jā, kad es eh, viesojos eh, Dienvidu Turcijā, es arī sapratu, ka ir ļoti labi strādāt, lai nesāktos masu migrācijas vilnas. Nākamais ir Pancērī kungs, lūdzu. Jā, Grācija. E, e, devo dire che è sempre apprezzato. E, paldies! Es uzreiz vēlējos pateikt sekojošo. Es ļoti augstu vērtēju to, ka mēs dzirdam jaunas idejas, ka jaunieši nāk ar jaunām idejām, tāpēc augstu vērē, vērtēju šo trīs jauniešu idejas. Bet mēs jau saprotam, ka idejas īstenot nevienmēr ir tik viegli. Jā, izmantot diplomātiskos kanālus, tam ir nepieciešama diplomātisko kanālu izveidošana un tāda instrumenta, kur šobrīd vēl nav. Tāpēc mums ir jāstiprina diplomātiskās vienības un nodaļas, kuras nevienmēr saņem vajadzīgo atbalstu. Vēl bez tam dalību valstīs. Eh, dalību valstīm ir jābūt gatavām uzņemt bēgļus un ne tikai gatavām vārdos, bet gan arī ar zināmu loģistiku. Uh, Eh, vēl solidaritātes trūkums starp dalību valstīm bēgļu sadalījumā. Un visbeidzot eh, par migrāciju. Ekonomiskie migranti atšķiras no politiskajiem, un par ekonomisko migrāciju runājot, eh, mums vajadzētu tomēr stiprināt diplomātiskos kontaktus, lai mēs vismaz varētu runāt par šo ek ekonomisko migrāciju. Ir daudz Eiropas valsts, kuras nemaz negrib uzņemt ekonomiskos bēgļus. Uh, bet eh, ļoti liela bēgļu daļa nāk tieši no konfliktu zonām. Un eh, es nezinu, vai mums izdosies izveidot tādu sarakstu un eh, izmantot diplomātiskos kanālus, jo ja cilvēks bēg no kara, tad viņam nav laika gaidīt, kamēr mēs iedibināsim savus diplomātiskos, konf... diplomātiskos kanālus. Uh, un nav laika gaidīt, kamēr izveidosies diplomātskās attiecības starp valstīm. Protams, mums ir jāstiprina šī ideja, un mums ir jāpalīdz viens otram, bet tas viss prasa laiku. Jā, protams. Tagad vispirms došu vārdu Andrējai atbildēt deputātu uzdotajiem jautājumiem. Jā, Patiesībā jautājumi varbūt vairāk tika uzdoti Mateoša izteiktajām idejām, bet eh, varbūt par ekonomisko migrāciju runājot. Domāju, ka e, risinājumiem jābūt piedāvātiem ilgtermiņā. Paldies, Mateuš! Jā, paldies! Sarnes skundze, paldies, ka atbalstījāt! Eh, mūsu jaun, Eiropas jaunatnes dienu ideju un pancēri ideju. Jā, protams, šādu uzdevumu izvirzīšana Eiropas diplomātiskajiem dienestiem ir pietiekami sarežģīta, bet, kā jau savos ievadvārdos teicu, ir svarīgi šo grūto pienākumu sadalīt uz vairākiem pleciem, uz, vairākiem dalība, uz vairākām dalību valstīm. Uh, Un, eh, protams, tāpēc ir nepieciešams nodarbināt vairāk darbinieku dažādās vēstniecībās, bet eh, jūs pieminējāt vēl vienu aspektu cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība nekavējoties. Tādu Sīrijā ir daudz, un eh, kad šie cilvēki lūdz patvērumu vēstniecībās, tad viņiem ir tūlīt jāsaņem dokumenti, lai viņi varētu ierasties kā bēgļi, kā kara bēgļi Eiropas Savienībā un nevis izvēlēties eh, nelegālās migrācijas ceļus. Paldies, saka Kevans Skundze. Jā, protams, tas arī prasa labāku sadarbību un koordināciju starp dalību valstīm. Ir vairākas organizācijas un arī Eiropas Savienība tās atbalsta, lai palīdzētu bēgļiem izcelsmes valstīs. Mēs sadarbojamies arī ar ar, eh, Ameri ar um, ANO attiecīgajiem dienestiem. Mēs sadarbojamies gan Āfrikas valstīs, gan Ziemeļāfrikas valstīs, tātad mums ir zināšanas, kā to darīt, bet eh, reāli tas nevienmēr darbojas tik gludi, kā vēlētos. Nākamā ir eh, Slapakovas kundze. Paldies! Mēs uh, esam redzējuši miljoniem cilvēku, kuri dodas pāri vidusjūrai. Tā ir nepieredzēta lieluma migrācijas krīze. Kā novērst ko līdzīgu nākotnē? Tāpēc es vēlētos, lai Eiropa izveidotu vidusjūras eh, rīcības grupu un ātrās reaģēšanas grupu, nodrošinot eh, īpaši jauniešiem izglītības iespējas un profesionālu apmācību un, protams, ir jānovērš masu migrācijas izcelšanās faktori. Ja tas viss netiks novērsts, tad, protams, jauniešiem nebūs nekādas citas izdzīvošanas iespējas, kā tikai pamest savu izcelsmes valsti. Protams, es vēlētos, lai būtu labāka sadarbības starp jauniešu organizācijām un pilsoniskajām organizācijām, kā arī cīņa pret radikalizēšanos. Uh, Vēl vēlējos pateikt, ka radikalizācija un vardarbība veicina eh, polarizāciju un destabilizēšanos. Tāpēc ciešāka sadarbība ar vietējām kopienām un dažādām eh, kultūras un nacionālajām organizācijām ir ārkārtīgi būtiska un eh, šai sadarbībai ap vidusjūras reģionu ir jābūt stiprinātai. Protams, eh, arī bēgļu atpakaļ atgriešana ir jāskatās tādā ilglaicīgākā periodā, lai visi, kur ir ieradušies eh, Eiropā un vēlas atgriezties savā izcelsmes valstī, to arī varētu darīt droši. Paldies! Nākamā Andrejā Gavrīla lūdzu balstoties uz principu, ka iedodot cilvēkam makšķeri un iemācot viņam noķert dzīvi, jums viņš vairs nebūs jābaro. Un es domāju, ka tam ir arī jābūt galvenajam vadmotīvam Eiropas Savienības miera misijās. Šobrīd Eiropas Savienības izveidotie miera spēki mēģina palīdzēt uh, dažādām kopienām, uh, un tas ir ierakstīts Eiropas migrācijas darba kārtībā. Mēģinot nodrošināt mieru un ilgtspējību it visās valstīs, mums ir jāatcerās, ka ir jāmāca vietējām kopienām praktiskas eh, lietas, piemēram, eh, lauku apstrādāšana un kā nodrošināt eh, nepārtraukt enerģijas padeve. Bet uh, dažādi, piemē, dažādi piemēri, m, mm, kas parādās plašsaziņas līdzekļos. Piemēram, Malavī bija ļoti labs piemērs, kā jaunieši nāk klajā ar idejām, kā nodrošināt savam ciematam enerģiju. Sadarbība ar vietējām nevalstiskajām organizācijām vai izglītības centriem ir ārkārtīgi svarīga, un Eiropai ir jādod sava artava. Uh, gan apmācībā, gan profesionālajā izglītībā. Tātad brīvprātīgo darbs ir ārkārtīgi svētīgs, un šim darbam ir jābūt labāk atspoguļotam plašsaziņas līdzakļos, par to bieži mēs maz nezinām. Vēl bez tam eh, Eiropas Savienībai ir jāpalīdz jauniešiem izvēlēties jēgpilnu nākotni un nevis varoņu viņu prāt nāvi. Paldies! Okay, thank you. Colleagues, do we have... Paldies, eh, kolēģi, vai ir kāds deputāts, kurš vēlētos izteikties? Tātad pirmais jauniešu integrācija un otrs atbalsts jauniešiem. Tātad, kā visiem kopā meklināt risinājumus, kas darbotos? Piemēram, daudzās Āfrikas valstīs demokrātiskais sprādziens ir ārkārtīgi liels izaicinājums kaut vai jaunu darba vietu meklēšanā. Un eh, ļoti daudzos eh, Āfrikas eh, ciematos, kā jau mēs tikko dzirdējām, jaunieši nāk klajā ar idejām, uh, kā uh, piedāvāt enerģijas uh, avotus un jaunas idejas rodās, bet varbūt ar šīm idejām vajadzētu arī apmainīties. Vai ir kāds, kurš vēlētos izteikties? Ok, ok. Elī. Elī, lūdzu. Uh, yeah, I just wanted to thank you. Jā, es e, tikai vēlējos jums pateikties par jūsu idejām. Un vēlējos piebilst sekojošo. Es eh, sākumu nedzirdēju, atvainojos, atrados citā sēdē. Varbūt, ka jūs jau to pieminējāt, ja ne, tad tomēr mans jautājums. Parlamentā mēs bieži vien cīkstamies ar tādām idejām, vismaz pēdējos divus gadus esam paģērējuši risinājumu, kā starp dalību valstīm sadalīt atbildību. Pirms divām nedēļām viesojos Ņujorkā, kurā apvienoto nāciju patver, um, pat, um, tātad um, apvienoto nāciju režijā notika bēgļu un migrantu konference. Jo, protams, migrācijas jautājumi ir jārisina globālā līmenī un globāli. Izaicinājumi ir jārisina globāli, bet eh, Ko mēs, kā Eiropas Savienība, varam darīt? Jā, mēs vēlamies redzēt globālus risinājumus, bet kā tad mēs kaut ko tādu varam prasīt no pasaules sabiedrības, ja mēs paši 28 dalību valstis nevaram vienoties? Pie tam 28 mēs nerunājam par 28, ir 6 dalību valstis, kuras saņem. Um, lielākos patvērumu meklētāju, visus patvērumu meklētāju iesniegums un pārējās neko, kam tad ir šī sadalījuma procenta. Es katru nedēļu dodoties pie savi un tiekoties ar saviem vēlētājiem, mēģinu paskaidrot, bet nevienmēr ir viegli izskaidrot to, kā darbojas Eiropas Savienība un kāda ir, kāds ir atbildības sadalījums starp komisiju, padomu un parlamentu. Uh, bet domāju, ka mums ir jābūt daudz solidārākiem. Pretējā gadījumā mēs risinājumus nevarēsim piedāvāt un tos noturēt Gomes skundze. Jā, arī es atvainojos, ka nevarēju ierasties sākumā, jo arī steidzos šurp no citas sanāksmes, bet eh, dzirdēju. Pēdējo jūs teikto, un tas man ļoti dziļi aizskāra sirdī. Protams, mums eh, ir eh, jāmudina jauniešus aktīvāk strādāt un iestāties par cilvēku tiesībām un tiesiskumu. Un e, šādā sakarībā vēlētos e, pieminēt sekojošo. Dalību valstu valdībām ir jādomā strateģiski un jāizstrādā programmas, kuras e, novērsīs ekstrēmistisko ideoloģiju izplatīšanos, kas gala beigās um, sakopojās vardarbībā. Mums eh, Eiropas parlamentā pirms eh, apmēram gada mēs pieņēmām eh, ziņojumu par to, ko tad darīt, kā šīs investīcijas novirzīt un kā tām darboties tieši jaunu cilvēku izglītībā. Un viss ir vienas prātas, ka vislabākais ir atbalstīt jauniešus vietējā līmenī un arī viņu darbību vietējā līmenī, jo šobrīd gan teroristiskās idejas, gan citas radikalizēšanās idejas izplatās. Un, eh, protams, Eiropas Savienība, ko mēs varam darīt, mēs varam izstrādāt tādu politiku, tādas politikas, kas atbalstītu jauniešus. Ekonomiskās situācijas sakārtošana, jaunu darba vietu veidošana, tas viss ir būtiski. Uh, jo mēs jau nevaram visu laiku runāt vai pat mēģināt darboties profilaktiski, ja jauniešiem nav darba. Un e, šajā jomā es e, esmu pārliecināta, ka mums beidzot ir jāatsakās no šīs absolūti debilās e, taupības politikas, kas mūs ir novedusi tādā sviestā, kādā nu esam. Un es vēlētos arī um, piebilstam, ko Elī teica par bēgļiem. Kā šī bēgļu plūsma tiek pārvaldīta? Bēgļu un migrantu plūsmu um, mēs jau nevaram apturēt ar mūru un uh, sētu celšanu. Patiesībā Eiropai daudz aktīvāk ir jāiesaistās konfliktu risināšanā un tiešām ar pārliecību jāiestājas par cilvēktiesībām un tiesiskumu valstīs. Solidaritāte ļoti svarīgs jautī, jautājums, lai nav tā, ka uh, mēs ar savu rīcību dodam iespēju darboties cilvēku tirgoņiem, jo tie, kas cilvēkus ved uz Eiropu par bargu naudu, viņi zina, kā to darīt, un mēs tā kā neko šeit nedaram. Mēs ļaujam viņiem turpināt savu rūpalu un tikai runājat. Vienīgais, kā mēs šo cilvēku tirzniecības rūpeli varam pārtraukt, ir piedāvāt cilvēkiem tiesiskus un juridiski pamatotus ceļus ierasties Eiropā bēgļu statusā vai kā migrantiem. Tikai tā mēs varam izsist pamatu zem kājām cilvēku tirgoņiem. Priekšsēdētāji, paldies! Mums laika vairāk nav daudz, tāpēc eh, es došu uh, jums laiku izteikt vēl divas jaunas idejas, un tad eh, varbūt atbildēsim pašās beigās uz visiem deputātu izteiktajiem jautājumiem. Tagad nākamās idejas. Tikai vēlējos pajautāt, varbūt eh, komisija vēlētos eh, kaut ko piebilst par brīvprātīgo darbu, par jauniešu brīvprātīgo darbu, par programmu, par programmām. Jā, par to mēs jau esam tā kā diskutējuši, un par to runāja ar Eiropas jaunatnes dienās. <clears throat> Bet tā tad Linda vārds jums. Um, thank you very much. And this act... Paldies! Jā, tas ir kā es turpināšu tādā pašā garā, kā pēdējā runātāja Gomeša skundze teica - cilvēku tirsniecība. Pēdējā statistika cilvēku tirsniecības jomā skaidri parāda, ka um, šī te migrācijas krīze uh, ir milzīga un apmēram 90% ied, ierodas Eiropā nelegālā statusā. Tāpēc eh, kā apturēt šo nelegālo migrāciju, tiešām, runā, tiešām stiprināt eh, tiesības sargājušās iestādes un neļaut eh, rūpalniekiem izvērsties. Protams, sadarbības starp Eiropas Savienības dažādām aģentūrām un bēgļu izcelsmes valstīm šai sadarbībai ir jātiek stiprinātai. Europol, Eurojust, arī šīm aģentūrām ir jāapkaro cilvēktirzniecība. Uzskatu, ka daudz spēcīgākai ir jābūt sadarbībai starp Eiropas Savienības institūcijām, dalību valstīm un trešajām valstīm, lai iestātos pret šo rūpalu. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienība, kura šobrīd gatavojas izveidot eh, cilvēku tirzniecības upuru krīzes centru, šādiem centriem vajadzētu tikt izveidotiem arī citās valstīs, un tiešām vidusjūra ir sava veida platforma, sava veida poligons vēlos šo vārdu izmantot pozitīvā nozīmē, kurā mēs šādu sadarbību starp dažādiem spēlētājiem varam izmēģināt. Uh, Un, eh, protams, eh, ir jācīnās pret migrācijas cēloņiem. Cilvēku tirzniecība, organizētā noziedzība, ikviena politika, ikvienai rīcībai ir jābūt uz kaut ko vai pret kaut ko vērstai, bet uh, krimināli noziedznieki, kuri šobrīd cilvēkus ved uz Eiropu, kā pret to cīnīties. Uh, ir jāpiedāvā migrantiem arī uh, tiesiska ceļa, kā viņi var ierasties Eiropā. Paldies! Uh, jā, un pēdējās idejas no Mateuša. E, jā, es piedāvātu, lai um, mēs izveidotu datu bāzi, kurā um, migranti varētu ievadīt savu CV, un tad e, varētu redzēt, eh, kādas ir eh, bēgļa prasmes. Pēc tam šis iesniegums tiek nosūtīts dalību valstī, un dalību valsti izvērtē, vai šim bēglim balstoties uz viņa izglītību, valodas zināšanām un kvalifikācijām, ir iespēja konkrētajā dalību valstī atrast darbu. Uh, Tādējādi mēs varētu savilkt kopā gan uzņēmēju valsts vajadzības, gan arī bēgļa vēlamo. Un tādējādi mēs ne tikai tā kā palīdzētu bēglim, bet arī dalību valstīm. Nu, un, protams, tiesiskajiem un juridiski akceptējumiem ceļiem ierasties Eiropā ir jābūt pārskatāmākiem. Par migrāciju. Migrantiem ir ārkārtīgi lielas grūtības, eh, kas ir saistītas ar valodas nezināšanu, un, eh, protams, tieši valodas nepārzināšana rada pašvērtības pazemināšanos. Tāpēc dalību valstīm, bēgļiem un migrantiem ir jāpiedāvā augstas raudzes valodas apmācību, kas ļautu viņiem labāk integrēties, jo integrācija darba tirgū ir atkarīga ne tikai no kvalifikācijām, bet arī no valodas zināšanām. Ja vēlamies pilnībā izmantot bēgļu prasmes, tad mums ir nepieciešams izveidot starptautisku uh, sava veida databāzi, kurā dažādi izglītības dokumenti un certifikāti varētu tapt salīdzināti. Un tomēr šādas sistēmas izveidēji mums ir nepieciešams vairāk naudas publiskā sektora stiprināšanai. Uh, paldies! Tātad uh, Himenes uh, kundze lūdzu. Sim, Muchísimas gracias, presidenta. E... Jā, liels paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms es gribētu pateikt, ka šī sēde ir ļoti būtiska, lai varētu apspriest šos te migrācijas jautājumus. Tie ir jautājumi, kas arī satrauc jauniešus un gribētu pateikties par to, ka uh, šodien varam šo kopējo komiteju sēdi noturēt un apspriest šos jautājumus. Jo te taču ir runa par Eiropas ticamību un vienlaicīgi arī par šo izšķirīgi svarīgo jautājumu bēgļi un migrācija, kas ir saistīts arī ar uh, terorismu un tā tālāk. Mēs šodien runājam par uh, bēgļu krīzi, par migrāciju un uh, Manuprāt, Eiropa jauniešu acīs, eh, Eiropa ir jāpierāda, ka tā kaut ko var mainīt, kaut ko var darīt, jo šeit galu galā ir runa par solidaritāti attiecībā pret trešajām valstīm, bet arī eh, Eiropas Savienībā, un tas nav vēl tik skaidri redzams. Tātad tas vēstījums. Uh, ko mēs šobrīd raidām jauniešiem, ir tāds, ka šajā svarīgajā jautājumā mēs savstarpēji nevaram vienoties, un tas ir eh, ļoti problemātiski. Vienmēr tiek teikts, jā, tas Eiropai ir jādara, it kā Eiropa būtu kaut kas viens vienots, bet eh, nav jau tā, ka vienmēr Eiropa visu var atrisināt problēmas ir jārisina to saknē. Piemēram, šajā gadījumā runājot par uh, cilvēku kontrabandistiem. Un parādās, ka neskatoties uz visiem ziņojumiem, kas mums ir, mums nav pienācīgi uh, daudz uh, līdzekļu, lai šīs patiesās problēmas risinātu. Piemēram, šī te uh, organizētā noziedzība un cilvēku kontrabanda, kas uh, notiek. Mums nav pareizā pieeja atrisināt šo problēmu saknē, bet uh, tas mums ir jāizdara, jo pretējā gadījumā mēs neko nemainīsim. Bet arī Eiropas Savienības iekšienē mums trūkst solidaritāte, citādi neko nepanāksim. Varbūt mēs varam tagad uzklausīt dažus pēdējos komentārus par pēdējām divām idejām un sāksim pretējā secībā ar Lindu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi apspriest to, kā Eiropas Savienība strādā arī ar kaimiņu valstīm, jo mēs redzam, ka Eiropas Savienība rīkojas savās interesēs, migrācijas jomā, un eh, tas attiec uz jebkuru vienošanos, un tas eh, rada ļoti sliktu situāciju, eh, un jūs jau uzsvērāt, ka jaunieši prasa atbildes no Eiropas un gaida, lai Eiropa uzlabotu situāciju, un ka nākotnē tā būs labāk. Bet, ja Eiropa turpinās tikai domāt par savām interesēm un aizmirsīs savas uh, vērtības un nedomās par socioekonomiskās situācijas uzlabošanu kaimiņu valstīs un drošības situācijas uzlabošanu, tad ilgtermiņā nav nekāda veida, kā uzlabot uh, attiecības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas Savienību un uh, vidusjūras dienvidu valstīm un mūsu partneriem uh, citur. Uh, Es nezinu, vai uh, ir atrodams tur risinājums. Es domāju, ka tas ir politiskās gribas jautājums. Es uh, uh, saprotu, ka uh, parlaments vēlas panākt lielāku vienotību, un to es atbalstu. Paldies, Andrei. Es gribētu atbildēt uh, uz iepriekšējiem komentāriem. Un jā, patiešām ir problēma ar vienotību Eiropas Savienībā, un uh, mums ir uh, jāapkopo mūsu pūliņi. Uh, jā, tas ir normāli, ka viedokļi ir atšķirīgi, un mūsu devīze ir vienotība daudzveidībā, bet kā tad nonākt pie šīs vienotības? Un viens no risinājumiem ir vērsties pie jauniešiem. Viņiem ir daudz vieglāk tikties un vieglāk pieņemt atšķirības savā starpā. Vienkārši turpiniet eh, investēt eh, jauniešu programmās, jo tad, kad jaunieši tiek iesaistīti, tad viņiem arī ir zināma nozīme un sava balss. Piemēram, šodien ir ļoti svarīgi mums, ka mūs uzklausa, un mēs uh, vēl uh, entuziastiskāki kļūstam, kad redzam, ka mūsu idejas varētu arī kļūt par realitāti. Neaizmirsīsim, ka parlaments bez vienotības uh, uh, ir arī parlaments bez varas, un tāpēc ir jāpanāk vienotība, lai būtu arī kaut kāda ietekme. Mateus, lūdzu, jā, paldies. Paldies par. Uh, E, to, ka jūs piekrītat. E, ir prieks, ka jūs e, atbalstāt mūsu idejas, un es domāju, ka šobrīd Eiropas Savienībai vajadzētu būt vēl vienotākai un parādīt, ka dalībvalsts var sadarboties, lai risinātu migrācijas problēmas. Uh, Tā kā trīs mēs šeit pārstāvam lielāko Eiropas jauniešu pasākumu, mēs pārstāvam jauniešus Eiropā. Es domāju, ka mēs trīs jums parādījām, ka mēs vēlamies eh, Eiropu, kas ir vienota, solidāra, un mēs vēlamies parādīt, ka jauniešiem ir ko teikt un ka mēs gribam, lai mūs uzklaus. Paldies! Liels paldies! Pirms uh, noslēdzu um, jautāju, vai komisija uh, Eh, komisārs pārstāv Marieta Paulis grib kaut ko teikt, eh, divas minūtes maksimāli. Jūs tur esat, lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. DEFCO jau strādā pie migrācijas iemeslu risināšanas. Var minēt ļoti īsi dažus piemērus. Mēs uh, veicam pasākumus, lai uh, stiprinātu jauniešu tiesības. Uh, valstīs eh, un lai jauniešiem būtu eh, iespēja piedalīties politisko lēmumu pieņemšanā, mēs eh, īstenojam projektus apmācības un izglītības jomā un arī analizējam iespējas uzlabot darba tirgu un novērst šīs te nevajadzīgās atšķirības starp izglītību un darba tirgu. Mēs gribētu protams, arī uh, panākt partneru valstīs kvalifikāciju atzīšanu, lai veicinātu mobilitāti starp valstīm. Un tie, protams, nav vienīgie iemesli. Mums ir arī jārunā par uh, problēmām, kas ir saistīts ar uh, bērnību šiem jauniešiem, jo uh, šie jaunieši varētu kļūt par nākamo migrantu paudzi. Un mēs redzam arī, ka daudz migrantu bērnu ierodas Eiropā bez pavadī, pavadoņiem, un viņi ir ļoti ievainojami, un tāpēc arī tiek veikt dažādi pasākumi. lai nodrošinātu saskaņotību mūsu darbā bet ir jāizvērt arī citas politikas, kas Eiropas Savienībā tiek ieviestas. Mēs sadarbojamies arī ar eko uh, humānās palīdzības uh, struktūrām, lai palīdzētu sniegt pamatpakalpojumus, kas ir ļoti svarīgi bēgļiem. Tie tikai piemēri, kas parāda, ka Uh, mēs daudz darām, un ja vēlties redzēt vairāk piemēru, es varu par tiem jums pastāstīt tieši. Paldies, paldies mūsu viesiem. Realtāte ir tāda, ka Eiropas Savienības institūcijas cenšas rast risinājums migrācijas uh, krīzē, un bieži vien uh, šīs problēmas bloķē dalību valstis. Uh, um, bieži vien uh, iemesli ir ļoti atšķirīgi dalību valstīs politiķi, bieži vien reaģē uz sabiedrības viedokli, viena lieta ir runāt šeit, un uh, pavisam cita lieta ir panākt atbalstu dalību valstīs, jo nacionālās valdības reaģē uz uh, attiecīgo situāciju dalību valstī. Tā tad ir uh, jācīnās arī citā līmenī, lai panāktu saskaņotātu politiku. Paldies mūsu viesiem, kas ieradās šodien. Es domāju, ka ir eh, labi, ka mēs arī dažādās komitejās runājam par dažādiem jautājumiem. Paldies par jūsu prezentācijām. Jūs izteicāties ļoti um, disciplinēti, un es ceru, ka kolēģi ņems piemēru no šiem jauniešiem. Uh, Un tagad apspriedīsim eh, migrāciju. Tagad varam pāriet uz 13. Eh, darbkārtības punktu, kas ir kopējais eh, ziņojums starp attīstības komiteju un ārlietu komiteju saskaņā ar 54. reglamentu pantu. Un tas ir ziņojums par um, bēgļu migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu, ēstārējās darbības nozīme. Uh, Eh, mums bija liba diskusijas par migrāciju un tā tālāk, eh, bet eh, skaidri parādījās, ka nevar būt tāds iekšējs migrācijas skatījums, ir jāskata gan ārpolitika, gan iekšpolitika kopā. Un mūsu komitejas ļoti labi tagad sadarbojas, ir jaunas idejas par migrācijas līgumu izstrādi, Afganistāns diskusija tika, notika pagājušajā nedēļā, kur padome uh, pieņēma šo way forward, kā tālāk rīkoties, un uh, ir um, atpakaļ uzņemšanas nolīgumi, kas ietekmē gan iekšlietu, gan ārlietu politiku. Attīstības finansējums uh, tiks uh, mobilizēts, lai risinātu migrācijas izraisošās problēmas, un tāpēc man ir liels prieks, ka mums ir šis kopīgais ziņojums. Mums ir divi referenti, Elena Valenciano un Augustīns Dias de Mēra. Uh, kuri abi ir ieradušies, un viņi ir sastādījuši ziņojumu projektu, kur ir dažas idejas piedāvāts. Varbūt mēs varētu sākt ar Elenu Valenciano un pēc tam Augustīns Diezdemēra lūdzu. Sientā. En efecto. Eh, Paldies. Sākumā ir jāsaka, ka šis ir iniciatīvas ziņojums, un tas nekādā veidā negroza Eiropas Savienības struktūras, taču tas ir atbilstoši, ka ārējās darbības instruments iegūst ar vien lielāku nozīmi. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti būtiski, ka šodien no AFET un DEVE komiteja puses mēs aplūkojam dažādas nostājas, par kurām valda vienprātība gan Eiropas parlamentā, gan arī Eiropas sabiedrībā. Sākumā vēlos eh, pateikties par sadarbību ar Augustīnu Dijas Demēras Garsijo Konsiegra kungu, jo šis ziņojums bija grūts, taču, manuprāt, uh, šo jautājumu aplūkošana ir ļoti svarīga, tā papildina diskusiju. Mūsu darbs vēl nav noslēdzies, taču tiešām bija ļoti jauki sadarboties ar Dias de Mera kungu. Un mēs esam guvuši vienprātību par svarīgākajiem punktiem. Jūs zināt, ka iniciatīvas ziņojuma sagatavošanai paredzētais laiks ir īs, tādēļ arī sagatavojam tādu kā paralēlo ziņojumu. Ir vesela virkne dažādu grozījumu priekšlikumu, kas varbūt nav iekļautu ziņojumā, taču esam sagatavojuši divus šādus dokumentus. Un neraugoties uz tehniskajiem jautājumiem, vēlos arī paust eh, pāris idejas, kas ir ieturētas šajā ziņojumā. Izskatās, ka Eiropas Savienība šobrīd dodas tādā virzienā, kur uh, valda sapratne un tiek strādāts pie bēgļu plūsmas, pārvietošanas, sadalīšanas. Šeit pastāv arī dažādas uh, pretestības. No nu, vienas puses pastāv vēlme kontrolēt šīs plūsmas un veikt prevenciju ceļu, taču ir arī dažādas eh, politiskas nostājas, kuras pauž dažādi atbildīgie Eiropas Savienībā, gan parlamentārieši, gan uh, atskan balsis no sabiedrības, ka mums ir jāuzņem ar vien vairāk cilvēku. Mums ir jāparūpējas par to, uh, par, par, par, šiem, par šīm plūsmām, un ir jāņem vērā tas, ka jau gadsimtiem ilgi rietumu sabiedrībā ir notikuši cilvēku pārvietošanās, un tas, ka mēs tagad uh, par, ar visiem spēkiem cenšamies novērst cilvēku pārvietošanos, nu, ir cilvēki, kas uh, ceļo un pārvietojas ļoti dažādu iemeslu dēļ, un tiem ir nepieciešams dažādas aizsardzības sistēmas. Ir cilvēki, kas vēlas doties prom no savas dzimtās vietas, grib atrast uh, labāku dzīvi, mums ir jācenš viņiem nodrošināt cieņu pilna dzīve. Un šeit rodas problēma, kā to visu pārvaldīt un organizēt un vai mēs esam spējīgi uzņemt šādus cilvēkus, vai esam spējīgi respektēt uh, vērtības, kas valda pie mums, un kā tas past, kādas iespējas pastāv, lai rīkotos arī ārpus Eiropas Savienības. Manuprāt, mēs rīkojamies pārāk defensīvi. Mums ir nepieciešams rīkoties, rīkoties arī humanitārajā jomā, un arī politiski raugoties situācija mums uzliek pienākumu, ja mēs palūkojamies uz pamatiesībām, kas ir mūsu savienības pamatā. Uh, Ir vairākas iespējas, kā rīkoties, ja mēs palūkojamies uz šī fenomena izcēlesmi. Mums ir jāatrod risinājums tajās valstīs, no kuriem cilvēki bēg, lai tas tā nenotiktu pastāv liels uh, bažas un izmisums saistībā ar vienošanām, kas tiek noslēgtas ar šīm valstīm, par kurām nav tik daudz arī zināšanu. Ir dažādas vienošanās, dažādi līgumi, taču šeit nav iespējams eh, īstenot to parlamentāro kontroli, kādu vēlamies. Turklāt pastāv bažas arī par to, ka līdzekļi tiek izšķērtēti citiem mērķiem, nevis šīs konkrētās problēmas risināšanai. Es zinu, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, tā tas ir, un Eiropas Savienība ir pieļāvusi to, ka situācija ir attīstījies tik tālu, ka tagad pieņemtie lēmumi nav tie labākie. Un patiesībā situācija ir trakāka nekā tā būtu, ja mēs būtu attiecīgi rīkojušies problēmas sākumā. Mums ir nepieciešams eh, īstenot daudz vairāk pasākumu, un mums ir nepieciešama aktīva parlamenta kontrole. Pastāv dažādi starptautiskie nolīgumi, kuri netiek ievēroti vai netiek ievērot tā, kā tas ir nepieciešams. Uh, Un par to mēs uzzinām nejauši, ka pastāv dažādas vienošanās, kā piemēram saistībā ar Afganistānu. Šeit ir runa par 80 tūkstošiem personu, un mēs gribētu saņemt informāciju par šīm personām. Daudz cilvēku tiek, tā teikt, vienkārši norakstīti. Uh, Manuprāt, mūsu piedāvājums nav tikai kaila kritika, nē, mēs gribam rīkoties pozitīvi. Mums pašā saraksta augšgalā ir jānovieto mūsu pamatprincipi, uz kuram jābalsta arī mūsu rīcība. Tie ir pamatprincipi, kas ir iekļauti mūsu līkumos, līgumos. līgumos. mūsu sabiedrība arī pauž savu viedokli par šiem aktuāliem jautājumiem, un to ir jāņem vērā. Mūsu tekstā ir iekļaut šī negatīvā bēgļu plūsmu attiestība, attiecīgās gaidas, solītie risināšanas līdzekļi, kas dažreiz pat nemaz neeksistē. Mēs vēlamies atbalstīt komisiju, ārējās darbības dienesti, to pūliņos izveidot tiešām tādu ārēju bēgļu problēmas dimensiju. Mums ir jāpalstās uz vērtībām, jākonsolidē atbildība un ir būtiski pieminēt arī solidaritāti. Ir vesela virkne būtiski jautājumi, par kuriem varam runāt. Varam runāt par līdzekļiem, par juridiskajiem aspektiem, par to, kā rīkojamies ar kontrabandistiem, kāda ir dalību valstu rīcība, kur pastāv ļoti dažādas intereses, un šeit nevar vienkārši piemērot Eiropas diktātu. Tad jāpiemina arī sieviešu loma. Sievietes ir ne tikai cietējas, bet var dot arī savu ieguldījumu šo jautājumu risināšanā. Un, manuprāt, arī kolēģu ieguldītais būs uh, labs papildinājums mūsu ziņojumā. tikai ar efektīvu, solidāru, stingru ārējo darbību mēs varēsim cieņpilni nodrošināt mobilitāti cilvēkiem 21. gadsimtā. Paldies, tagad Augustīna Dijas de Merakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, kolēģai. Vēlos arī pateikties savai līdzreferentai Elenai. Es ļoti labprāt sadarbojos ar viņu, un es ļoti augstu novērtēju viņas paustās idejas ārpolitikas jomā. Un to visu es cenšos uh, sasaistīt ar savas kompetences jomu šajā iniciatīvas ziņojuma ietvaros, Tas viss attiecas uz uh, attīstības politiku. Šeit ir cieša sasaista ar ārējo dimensiju. Un kā jau tika pieminēts, mēs šīs, šos uh, saiti esam parādījuši, izstrādāt šādus divus ziņojumus. Šeit ir iekļaut paplašināta informācija, tiek pausta mūsu iniciatīvu perspektīva, ir iekļaut arī mūsu ideoloģiskais pamatojums, kā to jau pastāstīja Elēna, kas ļoti skaidri aprakstīja konkrētās lietas. Es tagad vēlos atsaukties uz konkrētiem ziņojuma aspektiem. Man bija iespēja kopā ar Enrika Guerrero, Veneru Luke un citiem kolēģiem vienoties par mūsu kopīgo nostāju. Šī tikšanās bija ļoti vērtīga. Viņi nosauc veselu virkni problēmu, kas tagad ir atspoguļotas un kas dod ieguldījumu arī mūsu kopīgajā darbā. Līdz 18. datumam jūs varat iesniegt grozījumu priekšlikumus. Ziņojumu mēs esam sadalījuši vairākās daļās. Viena daļa attiecas uz globāro rīcību, Eiropas Savienības uh, situāciju mobilitātes jomā. Otrā daļa runā par starptautisko migrāciju, kas ir jāpārvalda daudz labāk. Un globālas atbildības ietvaros. Un trešā daļa nodarbojas ar Eiropas Savienības ārējo darbību, kā arī kooperācijas un sadarbības nolīgumiem ar trešām valstīm. Un ceturtā daļa nodarbojas ar uh, līdzekļu piešķīrumiem mūsu piedāvātajiem pasākumiem. Mēs nedrīkstam palaist garām to, ka šīs uh, migrācijas plūsmas ir uh, Uh, saistīts ar globālu atbildību. Šeit ir nepieciešams labāk sadarboties. Iesaistītiem valstīm ir jāuzņemās atbildība daudz labākā veidā. Tas jau tika pieminēts arī ANO sanāksmē, kur runa ir par lielajām bēgļu plūsmām, kas saistītas ar septembra, septembrī konstatētajiem faktiem. mūsuprāt, ir jāievēro šo cilvēku tiesības un cieņa īstenot jebkādus pasākumus. Tas ir pamatu pamats visam. Un šeit nedrīkst būt nekādas atkāpes. īpaši vēlamies uzsvērt sievietes lomu. Šit ir piespiedu kārtā padzītas sievietes, ir eh, bērni ar īpašām vajadzībām, veci cilvēki, kuriem ir nepieciešama īpaša aizsardzība, un mums šie cilvēki ir jāaizsargā no mm, visu laiku pastāvošās nežēlīgās attieksmes pret šiem cilvēkiem. Ir jāpiemina arī socioekonomiskās attīstības aspekti, kā jau to pieminēja Elena. Šobrīd ir jāmaina naratīvs. Tas ir ļoti negatīvs. Un mums ir jāīsteno daudz pozitīvāks skatījums saistībā ar šiem fenomeniem. Mūsu mērķis ir kopīga Eiropas Savienības bēgļu politika, lai radītu legālus ceļus bēgļiem. Negribu jūs tagad uh, pārāk nogurdināt, taču Eiropas Savienības problēmas var apkopot tādu piecu nē veidā. Mums vienmēr trūkst kopīgas bēgļu politikas. Mums ir nepieciešams skaidrs satvers ar trešajām valstīm. Tas šeit tiek norādīts. Un šī mērķa īstenošana ir atkarīga no Eiropas Savienības spējām radīt attiecīgus stimulus. Mums ir nepieciešami ilgtermiņa pasākumi, Pirmkārt, mums ir jācīnās pret pamat iemesliem, kādēļ veidojas bēgļu plūsmas. Mums ir jāstiprina infrastruktūras, jāveicina cilvēktiesību ievērošana un jāatbalsta arī pārvaldība. Ziņojumā ir paustas bažas arī par konfliktu konkrēti Sīrijā, tāpat paužam atbalstu Libānai un Jordānijai, kas ir paudušas ārkārtīgi lielu solidārtu, kas ir uzņēmuši miljoniem cilvēku. Tā ir neproporcionāla solidaritāte, uh, ja ņem vērā šo valstu konkrēto politisko situāciju šajā reģionā. Tas arī viss priekšsēdārs kundze, un tagad ļaušu iespēju izteikties kolēģiem. Paldies! Paldies, Elēnai. Paldies abiem līdzreferentiem. Pieteikušies runāt ir deviņi runātāji. Mums ir jānoslēdz diskusijas 11.30, jo tad notiks balsojums par Saharau balvu. Tādēļ jūsu runas laika būs ļoti īsi, pusotra minūte katram. Tagad došu vārdu Gerero kungam. Enrika Gerero, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau Valenciāno kundze teica, šis ir iniciatīvas ziņojums. Tas nozīmē, ka daudzās pieļautās kļūdas Eiropas Savienības politikas ietvaros netiks grozītas ar šo iniciatīvas ziņojumu. Īpaši tas attiecas uz kļūdām, kas tika pieļautas dalību valstīs, tiekot galā ar bēgļu krīzi. Taču šis ziņojums ir labs veids, kādā parlaments var paust savu vēstījumu, paust savu neapmierinātību ar to, kāda attīstība ir notikusi pēdējos mēnešos un gados. Šis ziņojums atbilst arī tam, ko parlaments jau ir vairāk kārt paudis. Tas atbilst arī daudzajiem Eiropas komisijas priešlikumiem, kurus, eh, diemžēl, dalībvalsts negribēja īstenot. Jo, ja dalībvalsts būtu ievērojuši savus pienākumus dažādajos samitos uh, būtu pieņemtos lēmumus būtu reāli īstenojuši par bēgļu uzņemšanu un sādāli, tad es domāju, ka arī sabiedrība būtu attiecīgi rīkojusies, jo daudzas eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas būtu attiecīgi rīkojušās, parūpējušies par šiem cilvēkiem. ANO netik nesen arī pauda savu viedokli par šo jautājumu. Mums pastāv šī problēma, taču tā ir visas pasaules problēma. Tas cits starpā nozīmē arī to, ka nebija jau tā, ka pirms bēgļu krīzes eh, viss būtu tā kā paradīzē, ka nebija militāra konflikta, nebija dabas katastrofa, nebija masu bēgļu. Es varu atbalstīt šo iniciatīvu, uzskatu, ka tas ir vēl viens instruments, ar kuru paužam mūsu globālo atbildību, taču, protams, Eiropas Savienība ir arī ļoti īpaši atbildība jāuzņemās. Mēs esam donoru valstis, ļoti lielas donoru valsts. Jā, laika vairs nav daudz, par to es nebiju informēts, tad tādēļ īsu vēl, īsumā vēlos vērsties pie Dijas de Mera kunga par to, ka iesniegšu grozījumu priešlikumus par viņam jau zināmiem punktiem. Uh, Gribētu, lai mūsu sadarbība ar trešām valstīm atbilst arī starptautiskajām tiesībām, lai šie palīdzības sniegšana nav saistīta tik ļoti ar. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, kopīgi izvērtēt migrācijas plūsmas. Vispirms ir jāuzsver, ka um, atņemot bēgļus. Uh, 90% no migrācijas plūsmām ir starp reģioniem starp Zemsahāras Āfriku, tātad Āfrikas ietvaros, un tikai 10% atstāja šo reģionu, dodoties uz Eiropu vai citām pasaules daļām, piemēram, uz Ameriku. Otrakārt, kopīgi ir jāizprot arī Eiropas izpratni pret šo attieksmi pret šo fenomenu, jo visi piekrīt, ka jārespektē Ženēvas konvencija, uh, šajā kontekstā, un uh, Merkeles kundze savukārt rīkojās uh, atsevišķi. Un uh, var runāt, uh, ko grib, bet tas uh, neko nemaina, ka ir valstis, ka uh, Uh, kas nevēlas vispār bēgļu, ir valstis, kas uh, grib tikai kristiešus, un Eiropai te nav nekāda teikšana. Uh, Treškārt, kas tad būtu jādara? Man liekas, ka ir eh, jādomā par sekojošo. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības attīstības politiku, lai finansētu klimatu pārmaiņas un bēgļu plūsmas, eh, lai visās jomās eh, um, um, kaut ko darītu, tātad tas pārtrauks vienkārši visu uh, Eiropas attīstības politiku. Ir jābūt uh, radošiem un ir jāsaglabā līdzekļi, lai turpinātu attīstīt budžeta izpratnē attīstības politiku. Mēs esam pie 0,45%. Un šīs saistības, kas ir uzņēmtas, ir vecas kā pasaule, pietrūks 0,3%, lai ko darītu, lai uh, Uh, novērstu to, ka nākotnē arī cilvēkiem būs šie reģioni jāatstāj. Tāpēc, ka no vienas puses mēs uh, uh vēršamies pret uh, iemesliem, uh, attīstības politikas ietvaros, un otras puses mēs nedodam līdzekļu šai politikai, tad tas netiek izdarīts. Tā tad ir uh, Eh, jādomā par to, kā dot perspektīvas cilvēkiem, lai viņiem nebūtu jādodas eh, bēgļu gaitās. Piemēram, mēs varētu piedāvāt vīzas eh, cilvēkiem, kas ir attiecīgi izglītot vai grib izglītoties šeit pie mums, ja cilvēki, kas no varēs atgriezties, ja viņi būs pēc tam devušies atpakaļ uz Āfriku, tad viņi arī nepaliks šeit tik krampjaini. Paldies, Lukas kungs! Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich würde... Paldies, priekšsēdājs arī gribētu izteikties mazliet ilgāk, jo, manuprāt, pusotra minūte par tik svarīgu ziņojumu tiešām nav pietiekami. Man jāatzīst, ka biju vīlies lasot šo ziņojumu, jo, manuprāt, šis ziņojums nav nekas cits kā vienkārši labas gribas apliecinājums. Šeit ir apkopoti dažādi mērķi, par kuriem daudzi var piekrist tāds mūsu vēlmi apkopojums, taču esošā realitāte, kurā mēs atrodamies, e, tā netiek ievērota. Un šeit tiek apgalvots, ka ir jāveido jauns narratīvs, pozitīvāks narratīvs bēgļu jautājumā. Manuprāt, tā ir tieši tā problēma, kuru saklausām saistībā ar dažiem vēlētājiem. Proti, ka šis narratīvs ir pārāk pozitīvs, kā tiek uh, netiek runāts par problēmām, un tas attiec arī uz šo ziņojumu, un laika ierobežojumu dēļ varu pieminēt tikai dažus punktus, bet ir ļoti skaidri redzams, ka radīja tāds iespējas, ka mēs varētu darīt vairāk nekā mūsu ierobežotie resursi patiesi pieļauj. No nu, vienas puses, ja mēs runājam par bēgļu pārvaldību, tad mums uh, ir jāatzīst arī tas, ka pārvaldība nozīmē uh, pateikt nē, ka tas ir nepieciešams, un tas šajā ziņomā nemaz netiek pieminēts. Tiek radīts tāds iespējas, ka mēs ikvienam varam palīdzēt to, lai jebkurā iemesla dēļ, jebkuros apstākļos tiktu nodrošināts pilnvērtīgas tiesības. Taču tā nav realitāte, kāda pastāv. Pārvaldība nozīmē, ka dažos gadījumos ir jāsaka jā, dažreiz nē, un kā mums jāsaka nē, kā jāaizsargā robežas kā jānošķir dažādās bēgļu grupas, tas šajā ziņojumā nemaz netiek pieminēts. Runāt par attīstību. Manuprāt, šeit vēlos uzsvert to, ka ziņojumā ir jāpiemina tas, ka attīstība ir kaut kas svarīgs, tad attīstības politika šeit nevar atrisināt mūsu problēmas. Tas ir tāds kā piliens uz karsta asfalta. Uh, ka tiek apgalvots, ka bēgļu plūsmas, īpaši migrantu plūsmas, ir visas pasaules sabiedrības atbildība, tad man trūkst atsauc uz to, ka tad, kad runa ir par ekonomikas migrantiem, tad tā ir to valstu atbildība, kuri saviem cilvēkiem nav spējuši nodrošināt attiecīgas dzīves apstākļus kas ir nodrošinājis šāds dzīves apstākļus šajās valstīs. Es zinu, ka es runāju pārāk ilgi, taču vēlos vēl pieminēt par šiem uh, tā teikt, eh, stimulējušiem faktoriem. Ja mums ir humāna politika, kas rada jaunas eh, dzīves iespējas, eh, tad tas arī stimulē šos cilvēkus naktīms. Jā, es saprotu, ka laika ierobežojums tiešām ir neveiksmīgi, taču mums tiešām laicīgi ir jāveic balsojums. Jūs varat pieprasīt, lai mēs diskutējam par šo punktu vēl kādu citu reizi. Tagad došu vārdu Albijos kundzei. Gracias. Bueno, yo podría compartir muchas de las palabras que... Paldies. Piekrītu daudziem Valenciano kundzes uh, izteikumiem, tāpat arī dažiem Diazda Mēra kunga izteikumiem, taču, diemžēl, daudz, kas no tā, ko jūs minējāt, neparādās ziņojumā. Uh, ziņojumā arī netiek pievērst uzmanību pareizajām lietām. Pirmkārt tādēļ, ka netiek atzīts tiesības, cilvēktiesības migrēt, vienmēr, kad runā par izcelsmes valstīm un to, kas notiek šajās valstīs, netiek minēt uh, iespēja stabilizēt uh, situāciju uz vietas, palīdzēt šīm valstīm cīnīties pret uh, šo cilvēku pakļaušanu vai konfliktu novēršanu, pašā ziņojumā runā par robežu eksternalizāciju un par tādām vienošanām, kādas pastāv ar Turciju vai Afganistānu. Tas ir uh, kaunpilni. Jo šajā ziņojumā tiek uh, sasaistīta migrācija un drošība, tad šajā Eiropas parlamentā uh, patiesībā migranti tiek aplūkoti kā noziedznieki. Stiprinot robežas, situācija tiek tikai sāsināta. Turklāt ziņojumā ir minēts, ka NATO ir jāatbalsta ar kuģu nodrošināšanu, lai apturētu bēgļu plūsmas, taču nav runa par šo migrācijas plūsmu iemesliem, ne par klimata katastrofām, nelīdz atbalsta sadarbības līdzekļu samazināšanu. Piemēram, Spānijā sadarbības palīdzībai līdzekļi tiek samazināti par 70%. Šādas lietas netiek pieminētas. Šeit drīzāk runā par uh, atpakaļ uzņemšanas vienošanos, atbalstīšanu, to, ka jebkuru cilvēku pēc iespējas ātrāk uh, vajadzētu nosūtīt atpakaļ uz viņa dzimteni. Uh, Kopš valetas vienošanās pastāv mēģinājumi arvien vairāk uzstāt uz drošības spēkiem tajās valstīs, kuras neievēro cilvēktiesības, taču tas netiek šeit pieminēts ziņojumā. Šajā ziņojumā nerunā par to, par ko patiesībā vajadzētu. Legāli, droši ceļi, lai nokļūtu Eiropā, cilvēktiesība ievērošana, humanitārā palīdzība visi tie jautājumi, kas šeit būtu jāiekļau. Paldies, kolēģis, tagad uh, lūkojas uz laiku un runāja ar Broka kungu, un mums šodien nebūs iespējams uh, īstenot nopietnas uh, debates, un um, es varētu, es tagad raukos uz referentiem, vai mēs varētu paredzēt vēl papildu sēdi par šo jautājumu. Mums tiešām ir daudz kolēģis, kas vēlas izteikties un diskutēt par to, bet mums tiešām ir jāizteno um, Balsojums 11.30. Vai mēs varētu tagad paredzēt eh, tātad diskusijām šo laiku, un Broka kungs ehm, atradīs laiku, lai turpinātu šo diskusiju? Es negribu šeit pārāk sasteigt lietas, jo šis jautājums tiešām ir ārkārtīgi svarīgs. Ja? Tātad tie, kas vēl nav runājuši, ir zaļo grupa, un vēl mums ir divi referenti - Lohpīlērs un Hautalus. Kungs un kundze, kundzes, un kurš vēlas runāt? Katrs, katram viena minūte ir pieejama. Lohpīlers kundze. Un tad nākamā diskusija notika nākamajā saruna raundā. Lohpīlers kundze. Jā, paldies. Protams, mēs piekrūtam saturām ziņojumā, taču tā kā ir uh, trūks laika, tad minēšu kritiskos punktus. Manuprāt, mums ir afet ziņojums par cilvēktiesībām migrāciju trešajās valstīs. Un šo ziņojumu, ja salīdzinām šos ziņojumus, apsvērumu punkti un grozījumus, sākumā patiesībā pilnīgi kopējas, un es gribu lūgt uh, referentiem aplūkot šo lietu. Un varbūt, Valenciens kundze, jūs varat izteikties skaidrāk, kad jūs sākumā teicāt, ka ir tik daudz grozījumu, ka jūs uh, veicāt paralēlus ziņojumus. Ko tad tas nozīmē šiem grozījumiem? Tad man jāatzīst, ka nav nekas pieminēts par konfliktu novēršanu, prevenciju un CSDP, kas ir svarīgi iemesli, šie vardarbīgie konflikti ir būtiski iemesli plūsma veidošanā. Mums par to ir jārunā. Šeit nav nekas pieminēts par. Pieminēts attiecīgais uh, Eiropas Savienības process, uh, sadarbojoties ar eh, Sudānas valdību. Ja, kā lai pasaka, lai tiešām šie bēgļi, migranti nenokļūt līdz Eiropas Savienībai. Tas arī viss no manas puses šajā īsajā laikā. Paldies, kolēģi! Tātad katrs uh, izteicies no grupas, uh, atvainojos tiem kolēģiem, kas vēlas izteikties, bet šodien to vairs nevarēs izdarīt. Tiešām atvainojos. Es zinu, kā ir ēnu referenti no visām grupām, jo ir katrai grupai divi. Uh, Mums vajadzēja paredzēt vismaz minimumu diskusiju laiku šim diskusijām, lai visi ēnu referenti varētu izteikties. Tādēļ mums tiešām atvainojos, mums būs jāpaliek šis jautājums citai reizei. Nezinu, vai abi referenti var, vēlas kaut ko teikt, katram vienu minūte. Un tiešām man nebūs iespēja dot vairāk runas laiku citiem, par to mēs runāsim citreiz, jo tagad mums jārunā par Saharau balvu būs jābalso par Sahraubā. Elena. Eh, Valenciāno. Jā, es uh, atbalstu jūs teikto, ka mums ir nepieciešams vairāk laika šīm diskusijām. Un tad, protams, arī pārbaudīsim grupu iesniegtos grozījumus. Ziņojums ir sarežģīts, taču, protams, tajā arī nevar ierakstīt pilnīgi visu. Diemžēl visu nevar iekļaut šādā ziņojumā. Ko mēs darīsim? lielāko, ko varēsim pārņemt un ko dzirdējam no rīta, centīsimies iekļaut šajā ziņojumā. Jās Demarijas kungs eh, atbalsta to, ko teica Elena, mēs ņemsim vērā šodienas runātāju pausto. Paldies. Eh, lūdzu, kolēģi, kas nāk zālē un sēž apsēž, lūdzu, ievērot klusumu. Augustīna kungs, lūdzu, turpiniet. Hautas kundze zina, cik ļoti es apsveicu viņas pastās idejas, taču runa par katuņus procesu, šo procesu, tas ir pieminēts 14. punktā. Paldies, dargie kolēģi! es raugos uz mūsu līdzreferentiem Elēnu un Augustīnu, vai mums vajadzētu paturēt esošo grozījumu iesniegšanas termiņu 18. oktobri, bet mums tad būs vēl diskusijas kopā ar grozījumiem, pirms mēs balsosim. Nezinu, vai tas ietekmēs balsojumu plenārsēdē, bet jūs varat uh, par to vienoties ar sekretariātu. Tātad mums vēl būs iespēja veikt kopīgas debetas starp abām komitejām ar visiem grozījumiem, un tad būs labāk iespēja gūt pārskatu. Tātad grozījumu iesniegšanas termiņš ir 18. oktobra pusdienlaiks, nākamnedēļa otrdien, un tiešām vēlreiz atvainojos visiem tiem kolēģiem, kas vēl vēlējās izteikties. Tagad došu vārdu Broka kungam, kurš vadīs nākamo sēdes daļu. Cilvēki, lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, visi šie cilvēki zāles sānos. Tagad Broka kungs eh, noteikti varēs daudz skaļāk paust šo vēlmu. Paldies! Šķiet, ka tagad ir eh, sava veida, eh, sava veida sacensība starp abiem referentiem, starp Augustīnu un Elēnu, tādas liels koalīcijas veidošana eh, starp Spāņu lielajām partijām. Godātie kolēģi, šī ir sanāksme sāku slēgtām durvīm, kas sāks 11.30. Lūdzu, nepiedarošie atstājiet šo telpu un beidziet te pļāpāt pa kuloriem. Jā,